politiski, ekonomiski, bet eh, šobrīd tas nav tik ļoti prioritāri. Vispirms mēs risināsim vīzu jautājumu, mums vairāk uztrauc imigrācijas eh, jautājumi, legālā imigrācija. Tad es uzskatu, ka šis punkts ir varbūt nedaudz pāragri pausts. Es runāju par otro daļu 25. punktā. Sì, ehm, nel dare la parola al collega Albertini. Labi, paldies. Esmu gatavs dot vārdu referentam Albertīnī kungam, bet šķiet, eh, es domāju, ka Veronika de Kaisere arī ļoti taktiski mums izteica priekšlikumu mainīt paragrāfu, kur ir atsauce uz kodivāru. Došu vārdu Albertīnī kungam. Paldies, saka Albertīnī kungs, paldies priekšsēdētāji ka devāt man atkal iespēju izteikties. Un paldies par to, ka jūs tik labi vadat šo sanāksmi. Man kā referentam ir bijis liels prieks rakstīt šo ziņojumu, esmu gandarīts uzklausīt eh, kolēģu viedokļus. Eh, protams, nav viegli panākt tādu kopīgu nostāju sarežģītos jautājumus, tomēr, manuprāt, mēs panācām ļoti labus konsensus mēs esam varējuši iestrādāt ļoti dažādas un pat pretrunīgas idejas. Es komentēšu atsevišķus izteikums, ko dzirdēju šodien. Vispirms gribētu pateikties Dafa kungam. Priekšlikumi, kas nāca no Dafa kunga, ir lieliski. Viņš runāja par to, kā uzlabot atsevišķu punktu formulējumu. Mums vienmēr ir rūpīgi jādomā par vārdiem, ja mēs tiešām gribam redzēt pozitīvu virzību, tad ir jāpiedomā pie formulēm. Jāizvēlās vārdi ļoti rūpīgi. Un man rodas tāds iespējas, ka mēs esam bijuši pietiekami piesardzīgi. Mēs ne tikai konstatējam, bet mēs arī uh, atbalstam noteiktus eh, atsevišķu notikumus. Es arī ļoti ceru, ka mums izdevās iestrādāt kolēģu ierosinājums. Bet vēlreiz atgriežos pie tā, ka attieksmes un pozīcijas var būt dažādas. Mēs vienmēr cenšamies strādāt iecietīgi, cenšamies ņemt vērā jūsu argumentus, arī atspogļot tos attiecīgi, kur tas ir iespējams. Bet vēlreiz pasvītroju, ka jūsu viedokļi ļoti bieži ir ļoti atšķirīgi un dažādi. Tādok kungam atbildēšu tā. Dažas lietas, par kurām jūs runājāt, tas ir ielikts būtiskajos grozījumos. Es nezinu, vai jūs esat tos izlasījis. Es saprotu, ka diezgan vēlu mēs cirkulējām šos būtiskos grozījumus. Uh, Piemēram, mutiskos grozījumos visa šī lieta, trešajā grozījumā, piemēram, Galgbo kunga arests ir atspoguļojums un kādā citā mutiskajā grozījumā ir atsauce arī uz Taivānu, varbūt ne tādā plāksnē, ne ar tādiem vārdiem, kā jūs teicāt, bet tomēr ir mums šie grozījumi. Un, kad mēs rakstam kompromisu grozījumu tekstus, tad mums ir jācenšas iestrādāt dažādu eh, pušu intereses. Lunačekas kundze. Uh, arī savā runā teica, ka vajadzētu pasvītrot drīzāk civilo pieeju un mazāk militāro, ka jautājumu risināšanā arī civilā puse darbojas un risina dilemmas, bet lielākā daļa Eiropas Savienības dalību valstu ir arī NATO sastāvā un Lonačekundze zina, ka arī Eiropas Savienība ir dažādas militārās misijas, mieru uzturēšanas misijas un citas misijas. Un ļoti žēl, ka mēs esam spiesti dažkārt ķersties arī pie vardarbīgām metodēm, diemžēl vēl arī mieru uzturēšanas mm, ziņā mums tas ir jādara. Ja mēs vienmēr rīkotos kā Mahatma Gandijs, tad eh, jāsaka, mēs nebūtu varējuši arī cīnīties pret eh, Hitlera spēku uzbrukumi. Un eh, tā tad nevienmēr mēs varam rīkoties tā, kā mēs gribam. Dekaiser skundze arī runāja par augstās pārstāvis darbu. Uh, Nevienmēr mēs varam kopēt to, ko mēs lasām citos oficiālos ziņojumos. Mēs šeit esam tautas pārstāvi, mēs pārstāvam mūsu elektorātu un tie vārdi, ko mēs esam likuši dažos tekstos, tie mūsuprāt, atspūļo šādu tautas viedokli, tāpēc mēs arī rakstam tāds vārds kā atzīmējam, ņemam vērā un tā. Tad vēl ir 13. grozījums. 13. grozījumā ir tāda ļoti delikāta situācija, te ir atsauce uz situāciju Kipra Turciju, un mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem formulējumos, mēs ar, arī esam bijuši rūpīgi vārdu izvēle. Donžon kungs un Katalides kungs par to runāja. Un iepriekšējā reizē mums arī bija diskusija par šo tekstu, un arī mūsu grupā mēs par to runājam. Un mums ir jāņem vērā, ka mēs noteikti gribam, lai Eiropas Savienības dalībās teritorija tiktu atzīta kā neatkarīgi integrēta valsts, un Turcija noteikti tas būtu jāizdara. No otras puses, mēs negribam stimulēt nekādu dalīšanos, nekādas pretrunas, ne pret NATO, ne pret pārējo rietumu pasauli bet joprojām paliek iespēja veikt balsojumu pa daļām, tad deputātiem būs iespēja nobalsot pēc saviem ieskatiem. Ja atsevišķu deputātu prāt šeit ir nepieciešams pasvītrot eh, šeit kaut kā savādāk. Eh, mēs vēl runāsim par šo jautājumu arī drīz pēc šīs sanāksmes. Un, ja jūs gribat turpināt šo sarunu rīt pirms balsojuma, jūs varat ar grupu locekļiem, ar ēnu referentiem vēl apspriest šo jautājumu priekšsādātājs. Es gribētu pateikties jums, referenta kungs. Un paldies par lielisko darbu, rakstot šo ziņojumu. Rīt pulkstens desmitos mēs balsosim par jūsu ziņojumu. Lielas paldies visiem par darbu un uzmanību. Bene, allora possiamo passare <clears throat> al punto successivo. Labi, tagad ķeramies pie nākamā darbkārtības jautājuma. Tas ir par drošības un aizsardzības politiku un attīstību pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Tā kā jau mēs vairāk reizes esam šo jautājumu arī izskatījuši pirms 28. februārī, 15. martā, un bija arī trešās diskusijas 4. aprīlī. Nu, tagad tur jau viss, man liekas, ir diezgan skaidri. Mums ir mūsu koķeri kungs, kurš ir attiecīgi referents, un viņš ir arī šeit. Ir 218 grozījumi iesniegt par šo kopā. Un ir bijuši ļoti nobeidz sarunas līdz šim. Uh, ar ēnu referentiem par to, kā varētu panākt kompromiss, un tas tagad viss ir nūpīgi izanalizēts un kopīgi sasaistot, arī skatot to kopā ar astoto darbkārtības jautājumu, tātad kopīgo ārpolitiku un, un drošības politiku. Tā kā mēs skatīsimies, protams, arī šos jautājumus kopā plenāru sesijā, kur mēs diskutēsim par kopīgo ārpolitiku un drošības politiku, piedaloties arī baronesi Aštonai. Es gribētu norādīt Gaķieri kungam, kā es augstu vērtēju viņa ziņojumu augsto kvalitāti, un es labprāt uzklausīšu viņa tagad viedokli. Ja paldies priekšsādātājiem. Es šodien nekavēšos daudzās detaļās, jo par to esam vairākas reizes visu jau runājuši iepriekš. Apakš komitejā. Tomēr nedaudz ieskicēšu svarīgākās lietas par fonu, par struktūru un aktualitātēm. Tāpat arī nedaudz pastāstīšu par to, kā mēs esam panākuši šo svarīgos kompromisus, grozījumus, kurus jūs droši vien esat arī saņēmuši, un tos atbalsta jau vairākums grupu. Tāpat arī, arī vairāki mutiskie grozījumi. Mutiskie grozījumi vienmēr ir tie aktuālākie, kas arī spēj arī sniegt uh, grozījumus svarīgākajos, aktuālākajos notikumos, kur lietas nemitīgi attīstās un mainās. Tāpēc mēs gribam piedāvāt jums aktuālāko versiju par aktuālām norisēm dažādās pasaules vietās. Arī, un tas tad uzreiz labo mūsu izstrādos kompromisa grozījumus. Tad mēs šeit runājam par starptautisko politiku, un es galvenokārt akcentus lieku ierobežojot visu tikai uz drošības un aizsardzības politiku, skatot to no startautiskās perspektīvas. Tā, protams, ir daļa no ārpolitikas, tomēr vēlreiz gribu uzsvērt visiem kolēģiem, kas jau ir piedalījušies arī diskusijās, ka tomēr šeit nebūs neruna daudz par ārpolitiku un ārpolitikas apsvērumiem, kā ar e, Eiropas Sanības pozīcijām. Par to es daudz nerunāju. Uh, ja es nerunāju par mūsu attiecībām ar citām valstīm, ar starptautiskām iestādēm, organizācijām, jo tas ir ekskluzīvi ārpolitikas jautājums. Man ziņojums akcentē un tieši uzmanību vērš uz drošības un aizsardzības politiku kā daļu no ārpolitikas. Un tāpēc es šeit izvairos no ārpolitikas eh, izskatīšanas, kas tad arī līdz ar to eh, dublētu kolēģu darbu Un tāpēc es vēlreiz uzsveru, ka ārpolitikas jautājumi ir atstāti Albertīni kungam un viņa ziņojumam. Mums tas ir jāveido kā integrēta pieeja. Tas ir būtiski, un to arī mēs tiešām dzirdam, ko arī vēlas panākt sabiedriskā sabiedrība kopumā. Lai mēs at teiktos no bipolāras pieejas, kura ir diktējusi drošības politiku ilgus gadus, un tagad mēs nonākam situācijā, kur mēs savstarpējo saikni arvien pieaugošā globalizētā pasaulē. Tāpēc mums ir jāveido multilaterāla pieeja, kas spēj arī palīdzēt risināt teritoriālus strīdus un tas veido kopīgo integrēto drošības politiku. Mums ir jāskatās šiem lietām arī ārlietu politikas kontekstā. Tāpēc drošības politika nedarbojas vakumā un nevar to nošķirt no ārpolitikas, jo mēs runājam par drošības politiku ārpolitikas kontekstā, mēs runājam par drošību dažādos kontekstos, par to, kā drošību mēs nodrošinām, izmantojot savus attiecības partnerus, uh, citas valstis. Un dažkārt tieši tāpēc, ka drošības un ārpolitika nav spējusi nodrošināt vajadzīgos rezultātus, tieši aizsardzības un drošības politika ir spējusi izvirzīt savus mērķus. Un īpaši aizsardzības politika ir jābūt tādai robustai, kas spēj aizstāvēt mūsu intereses. Un reizēm mēs redzam, ka tā nav cieši saliedēta ar ārpolitiku un tā rezultātā arī nav bijusi varbūt pārliecinoša un spēcīga. Tāpēc šeit es veidoju šādu īpašu pieeju, un es jau vairākas reizes uzsvēru, ka šeit ir jārisina sarunas arī starptautiskajām partneriem, Krieviju, Ķīnu, un vienlaikus mums tomēr jāatzīst, ka tā ir nu, vienkārši tas fons, uz kurā mēs strādājam, un uz tā fona esmu arī veidojis savu ziņojumu. drošības un ārpolitika vienkārši ir šis fons. Tas multiporālā pasauli, kurā mēs šobrīd dzīvojam, rada nopietnas sarežģījumus, un vienlaiks mums tas ir jāņem vērā. Tāpat arī Lisabons līgums rada jaunas izmaiņas, un es ceru, ka mēs to visu varēsim izmantot un skaidrosim arī tālāk, kā Lisabons līgums arī izmaina aizsardzības un drošības politiku Eiropā. Mūsu uzdevums ir veidot to efektīvāku, integrētāku, kā daļu no ārpolitikas. Es, protams, par to esmu jau runājis daudz reizes pagājušo mēnešu laikā, un jums visiem jāsaprot, ka tas viss sasaucas arī ar mūsu kopējo vispārējo pieeju. Un ir jāizprot juridiskās perspektīvas. Tātad uzdevums šobrīd ir drošības aizsardzības politika integrēt kopējā ārpolitikā. Un to arī skaidrāk atspoguļot Eiropas ārējās rīcības dienesta darbā. Ar nepietiks, ka mēs izdarīsim tikai juridiskās struktūras un paredzēsim kaut kāds juridiskos instrumentus. Mums būs jāizveido arī viss tas, ko mēs tagad jums piedāvājam, jau arī mutiskajos grozījumos. Un ir ļoti svarīgi, lai mēs saprastu, kā Eiropa bija savulaik ļoti sašķelta. Un Eiropas saimnības Eh, veiktās militārās opcijas beidzamos gados tieši to pierādījušas atkal un atkal. Bet tomēr ārpolitikas jautājums es necelāju, tos sauc Albertīni kungam, viņa ziņomā, jo šeit nav skaidri, mēs pasakām, ka mēs izmantojam kā drošības jautājumu. tas, ko mēs sakām Eiropas reformas, kā mēs to redzam, kā mēs to veidojam. Mēs nevaram pateikt, ka vienkārši deform, eh, aizsardzības politika nu, ir kaut kas nemainīgs lielums, kas negrozāms un tā. Nu, tas tā nav. Mums ir jāveido situācija, kurā pirmkārt mēs sadāmies pēc mūsu mērķiem un arī iekšējos konflikts atrisinām, vadoties pēc mūsu stādītiem mērķiem. Mums ir ļoti nopietni jāizvērtē mūsu instrumenti, kurus mums tādu uztic līgums, un mums ir jāpanāk, ka individuālas dalībvalstis īstenot tos uzdevumus, kas viņiem ir uzticēti. Arī ņemot vērā līguma noteiktos juridiskos ierobežojumus un pienākumus. Tāpēc mēs aicinām, lai tomēr katra dalībvalsts saprot, ka balstoties padomus lēmumiem, viņiem ir konkrēti uzdevumi, kas ir jāizteno. Līgums paver šādas iespējas, un tāpēc šo līgumu mums jāizmanto, mums jāredz, kā tas uh, ļauj mums izmantot jebkuru instrumentu un šādu darbību iznodot. Nu, lūk, tas ir ziņojums uh, fons, un ziņojums pats ir vairākās sadaļās organizēts. Ir bijušas plašākas diskusijas, dažas no tām bijušas ļoti veiksmīgas, dažas mazāk veiksmīgas. Un dažs no tām varbūt ir vairāk bija vērstas uz kompromisu atrašanu. Un citreiz bijušas diskusijas, kas nav tikreiz viegli, nedot rokā, nav panākt, viegli bijis panākt kompromisu. Vienotu Eiropas politiku drošības un aizsardzības jomām, kas liktu visiem skaidri saprast, ka Eiropai tāda vispār pastāv bet jau pašā Eiropas ārējās darbības dienesta izveide bijusi tiešām milzīgs izrāviens. Un arī krīžu pārvaldības valde, kas ir izveidojusi arī sekretariātu, ko vada Vimokungs, ar vien iegūst savu spēku un, un jau, protams, ir kādam arī kādi iebildumi. Mēs arī skaidījām, ka tādi varētu būt domāt arī par jauno struktūru, kā tā veidosies un kādā veidā tas arī ietekmēs un noteiks jauno līdzsvaru starp augsto pārstāvi un militāristiem. Nu, lūk, bet šī krīžu pārvaldības valde ir konkrēta darba metode, kas ļauj koordinēt visdažādākos aspektus drošības un aizsardzības politikas jomā. Un tāpat Tā ir vērsta uz to, lai komisijas pārstāvi aktīvi iesaistītos, un mēs varētu plānot mūsu karaspēkus, un vienmēr nosūtīt ar vīrus tur, kur tas ir visefektīvāk. Skatoties arī uz krīžu pārvarēšanas visefektīvākiem plāniem. Tāpēc paldies visiem kolēģiem par viņu ieguldījumu. Tas ir bijis tiešām ļoti, ļoti noderīgi. Uzsvēršu svarīgākos lietas. Es iesniegšu mutisko grozījumu par šīm cīņu grupām, kaujas grupām. Es saprotu, ka tautas patīk tas nav pieņemama ideja un īsti nepatīk, bet mums ir jārunā tomēr par šādu kaujas grupu. Uh, kuru mēs varētu izmantot vajadzības skatījumā. Un es tiešām saprotu, ka tas ir ļoti precīzi un detalizēti atrunāts jautājums šobrīd, tas dažiem varētu šīs pārāk sarežģīt. Tātad tas, kā es to piedāvāju, bet tas tomēr ir iekļauts tagad kā mutiskais grozījums. Un arī tas ir tādā mīkstinātā formā, norādot, ka to varētu apsvērt, to varētu izmantot, tas varētu iet tādā un tādā virzienā. Tātad šis formulējums could be considered, ja vēl vājāks formulējums nekā should be considered, un es tad tomēr pie tāda pieturos. Tāpat es uzskatu, ka līdzīgi kā mēs mēģinājām panākt vienprātību starp politiskajām grupām tad um, būtu iespējams arī apēnu sistēmā iekļaut šīs lietas papildus izmaksas. Tad arī lielais jautājums par kapacitātes kāpināšanu. Mēs redzam, ka parlamentam padomē ir jāsastrādājas, lai skatītu, kā varam izveidot efektīvu tirgu arī drošības politikai. Mums jādomā, kā mēs struktūrizējam arī industrijas, un tām ir jābūt konkurētspējīgām modernajā pasaulē. Mums ir jānodrošina inovācijas, mums jāveicina pētniecība un attīstība visā nozarē. Tad vēl papildus lielais jautājums par ārējo drošību un to saistību ar iekšējo drošību. Tās ir svarīgas lietas, un vairāk kolēģi to ir komentējuši. Un katrā ziņā mēs tad tajā esam arī kompromisos atspoguļojuši šo aktuālo nostāju. Vienam klasī attiecības, un mums jāskatās arī par visu to ļoti rūpīgi pirms vēl plenārsesijas debatēm. Jo kosī spērtie pretterorismu pasākumi un soļi, un tāpat arī valdība izveidotās aģentūras, un tāpat Eiropas Savienības līmeņa aģentūras Frontex, kas darbojas šajā kopējā pretterorisma ietvarā. Nu, tas viss izklausās nedaudz pārsteidzoši varbūt jums. Es arī saprastu, ka jums ir bāžas par to visu. Tas, nu, galā uzreiz nenozīmē, ka tas tūlīt rītdien jau stājas spēkā. Uh, un nedomā, ka tas būtu jāpatvērš par galveno šī ziņojuma jā, jautājumu, bet tās ir papildus idejas, kas ir iekļautas ziņojumā. Tāpat es arī esmu arī daudz runājis par to, kā varētu tālāk attīstīt starpparlamentāro asambleju drošības un aizsardzības jautājumos. Līdz šim ten kāds nozīmīgs progress nav panākts. Sanāksmes Briselē nav bijušas rezultatīvas. Papildus ir jauns jautājums sadaļa manā ziņojumā par sadarbību un partnerībām. Nu, tas nevarētu radīt nekādas politiskās grūtības, un tāpēc par to daudz šobrīd nerunāšu. Jūs ar to varat iepazīties tekstā, jūs varat arī skatīt mutiskos grozījumus, kas iesniegt tekstā. Jums kādi jautājumi labprātos atbildēšu. Paldies! Paldies, tā bija ļoti izsmeļoša prezentācija par jūsu ziņojumu. Tālāk uzklausīsim mēnu referentus. Paldies, priekšsādātāji. Saka Lisek kungs, dāmas un kungi, es saprotu, ka referents drīkst izteikties, cik vien viņš ilgi grib. Savukārt atzinumu sagatavotājiem jāizsakās pavisam īsi. Nu labi, mēģināšu tā to arī ievērot. Jūs jau labi zināt, ka kopējā drošības un aizsardzības politika varētu mums te palīdot iemeslu risināt sarunas stundām ilgi. Mēs zinām, kādi šobrīd aktuālie sarežģījumi un kādi ir trūkumi Eiropas Savienībā. Mēs zinām, kādas problēmas mūs sagaida. Uh, Mēs zinām problēmas, kuras mēs nevaram atrisināt, jo vienkārši ir konkrēts dalībvalstu pozīcijas, kas to nepieļauj atrisināt. Eiropas Savienības iestādes šajā ziņā ir tikai vēl bērna autiņos. Un tāpēc mums ir daudz, kas jādara, lai sadarbotos un panāktu izmaiņas. Es tiešām, es tiešām esmu pārliecināts, ka ar laiku uh, arī Eiropas drošības aģentūra, ārējās darbības dienests arī darbosies aktīvi un Eiropas parlaments spēlēs savu nozīmīgo lomu. Parlaments pats par sevi šeit nedarbojas vienkārši kā pilntiesīgs lēmumu pieņemējs, tomēr parlamenta atzinums tiek uzskatīts par ļoti nozīmīgu. Un to mums arī apliecina, kā daudz reizes jau Lēdijas Aštons uh, personāls un tāpat arī aizsardzības aģentūra un visas uh, attiecīgās struktūras, kas ir atspogļots arī Goķēri kunga ziņojumā. Ziņojums pats par sevi ir labs. Tas ir izcils un tādā ziņā tas ir izraisījis 280 grozījumus papildus vēl tam. Bet es domāju, tas tikai liecina to, un tam Goķēri kungs arī varētu piekrist, ka, piemēram, uh, manas politikas grupas iesniegtie grozījumi jau nav nekādā veidā apstrīdoši, bet tie drīzāk papildina Guķierī kunga izstrādāto ziņojumu. Un tāpēc esmu pateicīgs Guķierī kungam par viņa atvērtību, viņa vēlmi arī iekļaut mūsu grozījumus un tāpat arī citu politisko grupu grozījumus. Mums ir bijuši ļoti labi sanāksmes līdz šim. Uh, un esmu pārliecināts, ka referents un arī viss viņa sekretariāts piekritīs, ka šīs diskusijas bijušas auglīgas, un mēs atbalstīsim visus mutiskos grozījumus un tātad arī kompromisa grozījumus. Paldies tālāk. Dafa kungs. Paldies priekšsādātāji. Mums ir ārkārtīgi tāds plašs pašu ziņojums par drošības un aizsardzības politiku. Un tas tagad nozīmē, ka mēs balstāmies arī uz Gutjeri kunga pieredzi, jo viņš ir bijis viens no galvenajiem sarunu risinātājiem par ārējās darbības dienesta izveidi. tas tagad ir kļūst par ļoti nozīmīgu instrumentu, kas ļauj arī tālāk virzīt drošības un dimensiju Eiropas Savienībā. Es domāju, ka tas ir labs ziņojums. Tas nav tāds paštīksmināšanās variants, tas ir diezgan tāds kritisks, un tas arī atšķirs no iepriekšējiem mūsu paziņojumiem šajos jautājumos. Un tieši tāpēc, ka mums jau tā ir stājies spēkā Lisabons līgums. Un ir jāpanāk konkrēti rezultāti. Tāpēc ziņojumā pareizi ir arī norādīts nožēlā par 1973 rezolūciju. Debats arvien turpinās, un es saprotu, ka Kasalīdisa kunga komentārs par īpaši jutīgajiem jautājumiem Vācijā. Un tagad tad viņi beidzot tomēr piedalās militārajā misijā. Bet, nu, katrā ziņā mēs vēlētos tomēr, lai Vācija būtu drošāka, pašpārliecinātāka līdzdalībniece un partnere iesaistoties aktīvāk kopējā ārpolitikā un drošības politikā. Ir skaidrs, ka vairākas dalībvalsts, tā skaitā Francija un Lielbritānija, atsakās izmantot līguma normas, kas paredz īpašo misiju izveidošanu Eiropas Savienības vārdā. un vienlaikus rada tieši tādas pašas misijas savā vārdā. Ārpus Eiropas saimnības ietvera. Kā deputāti, kas esam atbildīgi par lietu uzraudzību, arī dalību valstu ziņā kopējā drošības un ārpolitikā ir vienkārši būt pareizi arī mums apliecināt savu neapmierinātību un nemieru un vēlreiz uzsvērt, ka mēs uzskatām, ka drošības un ārpolitikas koordinācijai un sadarbībai jānotiek līguma ietveros, izmantot pilnībā līguma normas. Tas ir ļoti rūpīgi veidots, bet, diemžēl, praksē vēl nedarbojas, un Lībijas piemērs to pierāda. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai sastais kompromisa grozījums, un te ir mūsu reakcija par Francijas, Anglijas vienošanos aizsardzības jomā, būtu ļoti precīzi un rūpīgi formulēts mēs varam izteikt savu nožēlu par to, ka tas nenotika Eiropas Savienības līguma ietvaros. Bet vienlaikus mēs varam arī varam pabeigt to uz pozitīvas nots, apsveicot, ka vispār kaut kas notika, un mēģināt to pavērst, domāt par tālākajiem soļiem drošības aizsardzības jomā. Es vēlētos at atgādināt, ko es jau iepriekš teicu Albertīni kunga ziņojuma sakarā. Šis ir ziņojums, kas pelnījis, lai to izplatītu un publicētu arī nacionālajos parlamentos. Jo nesenajā izgāšanās, kur neizdevās panākt vienošanos ar nacionālajiem parlamentos, parlamentiem par kopīgo pieju, kas ļautu organizēt arī parlamentāro skrutināro, ja pārbaudas um, mehānismu kopējā drošības un ārpolitikā un kopējā drošības aizsardzības politikā. Lūk, ar vien tas nozīmē, ka viss, kas šobrīd ir drošība un aizsardzība, nacionālajos parlamentos tika uzskatīts par starpvaldību jautājumu kas ir ekskluzīva viņu kompetence. Un tāpēc ir jā, jāatstāj Nacionālo parlamentu ziņā. Un Eiropas parlamentam nav paredzēta iesaiste. Un mēs vēlētos nodrošināt, ka tas tā nepaliek. Sādāk sanāk, ka parlaments darbojas tikai kā tāda nevalstiska organizācija, kas izsaka savu kritisko viedokli drošības un aizsardzības jautājumos. Mums ir jāapstrīd šāda pozīcija, un mēs nevaram piedalīties tādos formos. Vai atbalstīt tādus nacionālo parlamentu priekšlikumus, kas samazina Eiropas parlamenta lomu? un vispār atstāja kaut kādu tādu absurdu, minimālu lomu, kas nevien vienkārši apvaino un aizvaino Eiropas parlamenta prerogatīvas, bet vienlaikus arī izrāda necieņu pret Lisabonas līguma loģiku. Un svarīgi tas arī kaitē un neļauj nodrošināt parlamentāro reakciju būtiskajām attīstībai kopējā drošības ārpolitikā un kopējā drošības un aizsardzības politikā. Tāpēc es atbalstu šo C kompromisu. Un tur formulētājs redakcionālais variants, manuprāt, ir ļoti apsveicams. Tāpēc mēs apsveicam, ka mums pārtraucam līdzinājās sarunas ar nacionāliem parlamentiem. Laikam ritot mums ir jāizveido mūsu politiskie tīkli, lai izveidotu tomēr plašāku izpratni nacionālās parlamentos par Eiropas parlamenta būtisko lomu kas ļauj izvērtēt kopīgos elementus kopējā drošības ārpolitikā. Mana politiskā grupa uzskata, ka Traķērī ziņojums ir izcils solis, nozīmīgs solis šajā virzienā, kas ļauj arī tālāk attīstīt savstarpējo sapratni starp mums un nacionālajiem parlamentiem. Grazie, onorevole eh, Daf. La parola. Paldies Dafa kungam un Vārstana kungam. Paldies priekšsēdētājs, izteikšos pavisam īsi, jo Džefrīds Van Ordens, kurš ir ēna referents, viņš eh, mm, nav šobrīd klāt un vajadzētu runāt par dažiem svarīgākiem grozījumiem. Es teiktu, ka šis ir ļoti garš uh, dokuments, 80 rindkopas. Uh, kā jūs zināt, mana grupa tik ļoti spēcīgi neatbalsta uh, kopējo drošības un aizsardzības politiku kā kopēja ārpolitika un drošības politika. Mēs domājam, ka aizsardzības uh, elementi vairāk ir uh, attiec uz NATO starpvaldības sadarbību, un uh, mēs esam diezgan skeptiski par KDAP. Bet Eh, ja tomēr ir eh, misijas, eh, kur šī politika ir darbojusies, Atlantis un citas, tad mēs tai tomēr varam dot atbalstu. Pēdējās nedēļās notikumi Lībijā ir parādījuši, ka galvenie spēki joprojām tomēr ir NATO un divpusējs vai trīspusējs un daudzpusējs sarunas. Francijas, Anglijas vadošā loma nodrošinotu Bengāzi iedzīvotāju uh, aizsardzību, tas uh, ir saistīts arī ar līgumu, kas tika noslēgts starp abām valstīm pirms vairākiem gadiem. for humanitarian aid to be protected by uh, some military assets, but that's yet to happen. Kā jau es teicu, Džefrijs Van Ordens droši vien varētu izteikt komentārus rīt vēl pirms balsojuma, bet ir uh, daudzi grozījumi svītrot uh, tekstu, uh, uzsvarot uh, NATO primāro lomu un veicot uh, uh, svītrojums tajos punktos, kur mūsuprāt ir tāda naiva doma un uzticība, ka KDAP varētu risināt visus šos uh, netrisinātos jautājumus. Grazie, onorevole Tanok, la parola. Paldies Tanaka kungam. Lozings kundzei vārds. Paldies priekšsēdētājiem. Gaķeris ziņojums. Nu, Gaķerī kungs jau Strasbūrā norādīja, ka kompromiss, ko jūs piedāvājat, īpaši guja e, e, kompromiss um, nav pilnīgi iespējams, jo mums ir pilnīgi cits uh, redzējums par kopīgo drošības un ārpolitiku un tāpat arī drošības un aizsardzības politiku. Nu, ko tad lai es citu vairs saku jums? Nu, var tikai piekrist šādam vērtējumam. Tomēr es saku nožēlu, kad īpaši mutiskajos grozījums numur 16, 60, eh, kur ir jaunais jūs vēlreiz speciāli uzsverat šādu intervences ārpolitiku, drošības politiku. Un cits starp jūs arī uzsverat Eiropas kā mediatora un drošības un miera garantētāju lomu, kas, protams, ir apsveicama ideja. Tomēr šāds mediators, skatoties no mūsu skatpunkta, ir masticām versija, un drīzāk tas radītu lielāku neusticību nekā diplomātiski un civilie risinājumi varētu to piedāvāt. Un tad par dažiem punktiem atsevišķi. Ja jūs arī savus muzikos grozījumos tagad par 13. punktu domājat par arī drošības politiku, ārpolitikas, aizsardzības politikas papildus uh, lomu stiprināšanu, mēs tomēr uzskatām, ka tur ar vienu trūkst konkrētu priekšlikumu par konkrētu parlamentāro uzraudzību un kontroli. Mēs uzskatām, ka tas ir nožēlojami, īpaši ņemot vērā daudzos ierosinājumus, kas tagad tiek izskatīti arī dalībvalstīs. Tālāk kritiski mēs vērtējam jūsu ziņojumā grozījumu par politikas jomu iesaistīšanu, piemēram, attīstības sadarbības politiku, kopējā drošības aizsardzības politikā un tāpat arī civilās un militārās sadarbības projektus, kas šķiet laikam pieņemama ideja lielākai daļai kolēģu. Un tāpat kā iepriekš, arī papildus pieprasījums Eiropas Savienības militārai mm, pašnoteikšanā, kas nodrošinātu lielāku mieru pasaulē. Nu, mūs tas nepārliecina. Mēs esam pārliecināti, mana politiskā grupa uzskata, ka jūs piedāvātie grozījumi nedos vajadzīgos risinājumus aktuāliem sarežģījumiem un nenodrošinās mieru pasaulē. Nedos nekādu ieguldījumu, un tā līdzīgi kā arī Maija kungs jau norādīja, un arī iepriekš izskatotais ziņojums, tāpat arī jūs, līdz ar to mums ir jānoraida, un mēs sagatavosim savu mazākumu viedokļu ziņojumu. Paldies! Grazie, Norevole Lozing. Paldies, Lozings kundzei. Un tagad vārds uh, referentam noslēguma komentāriem. Ma, jo... Da... Galtieri kungam vārds. Paldies, man nekas daudz nav piebilstams. Tomēr gribētu pateikties visām grupām par uh, to devumu. Visi runātāji ir bijuši ļoti konstruktīvi. Domāju, ka lielais grozījums skaits kopīgi ir uh, pozitīvs rādītājs par grupu interesi un uh, komitejas dalībnieku interesi. Jūs izteicāt ļoti noderīgus priekšlikumus, un mana ziņojuma, protams, ir iespējams uzlabot. Būs vairāk grozījumu, kurus es uh, sagrupēšu, lai sniegtu pavisam savādāku skatījumu un perspektīvu, kā piemēram uh, ECR grupas grozījumu no vienas puses un no otras puses goja pavisam uh, citi ekstrēma grozījumi. Ja mēs tādā veidā to gribētu darīt, tad mēs nevarēsim izstrādāt kompromisa grozījumus, kas ir pietiekami tālajoši, un nebūs iespējams tos iestrādāt ziņojuma galvenajā tekstā. Bet tomēr tā ir alternatīva pieeja, cits domāšanas veids, un tas arī ir šī parlamenta lielais uh, spēks, ņemt vērā dažādās atšķirības un pretējos uh, spēkus. Un mēs izmantojam diskusijas, lai rastu labāko ceļu uz priekšu. Tas vienmēr ir ļoti uh, apgaismojoši un interesanti uzklausīt šāda veida debats parlamentā. Tāpēc eh, vēlreiz pateicos visiem kolēģiem. Es eh, ļoti cienu jūsu viedokļus, lai kādi tie būtu un lai kuru politisko grupu jūs pārstāvat un eh, vai arī jūs esat skeptiski par kopējo drošības un aizsardzības politiku. Jebkurā gadījumā es cienu jūsu viedokļus. Un ja jūs pamat uzskats ir tāds, ka spēka pielietošana nav pareiz, tad es cienu arī šo jūsu pārliecību, ja jūs uzskatāt, ka spēkam nav vieta starptautiskā pasaulē. Es to pilnīgi varu saprast un cienu šādu pozīciju. Bet personīgi es to neatbalstu un tāpēc es nevaru strādāt pie kādas savādākas konverģences starp uh, pilnīgi neiespējamiem, nesaskaņojamiem viedokļiem. Es jau zaļiem esmu teicis, ka jā, viņu devums ir bijis ļoti noderīgs, mēs eh, zināmos jautājumus esam panākuši konverģenci, bet uh, tur, kur pastāv un paliek atšķirības, varbūt dažu grozījumu sakarībā, tad tas nav par pašiem galvenajiem šī ziņojuma struktūrāliem jautājumiem, un katrā ziņā esmu individuāli gatavs pārnāt jebkuru jautājumu, bet ceru, ka šis ziņojums būs uh, vērtīgs dokuments, kas uh, pārvar mūsu politisko sašķeltību šeit parlamentā un kas palīdzēs mums uh, sniegt parlamentu skatījumu uz uh, uh, drošības un aizsardzības politiku. Pateicos visiem vēlreiz, un rīt mēs tiksimies un balsosim par šo ziņojumu, un es ceru, ka mums izdosies uh, panākt uh, līdzsvarotu tekstu. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Jūs droši vien zinat, ka, ziņoš, uh, ka balsošana par šo ziņojumu notiks rīt. Un uh, Balsošana sāksies pulksten desmitos pēc iepriekšējā jautājuma izskatīšanas. Tad mēs taisīsim nelielu pauzi. Jums nepieciešams pārorganizēties un sagaidīt mūsu viesus. Tātad atsāksim sēdi pēc septiņām minūtēm. Bene, kolēģi, per favore, se prendete posto. Kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Mēs atsāksim sēdi. Nākošā. Sadaļa ir sekojoša. Niblers kundze Niblers kundze ieradīsies pavisam drīz, bet mēs tomēr uzsāksim bez viņas, un uh, viņa mums pievienosies pēc iespējas ātrāk. Un, protams, viņai dosim iespēju izteikties tad, kad viņa ieradīsies. Tāpat gribētu sirsnīgi sveikt Isimāru Halafī kungu. No Kuveits parlamenta man ir liels prieks viņus veikt mūsu vidū. Kā jūs zinat, mums notiek diskusijas par dažādām demokrātiskām uh, kustībām Arābijas pussalā. Runāsim par ies, iespējām un ietekmes reģionu. Ā, šeit arī ir Nīblērs kundze, saka priekšsēdētājs, jūs ieradusies tiešām laikā un paldies, ka steidzāties uh, uz mūsu sēdi. Kā jūs zinat, kā jau es teicu, Eh, notiek eh, vairākas demokrātiskas kustības sacelšanās Bahreinā, Jemenā, un vairākās no šīm valstīm eh, šīs kustības tiek vardarbīgi apspiestas, un, protams, tas mums Eiropas institūcijās rāda lielas bažas. Mūsu pamata nostāja, protams, ir atbalstīt demokrātiskos centienus cilvēkiem, kas vēlas brīvību un demokrātiju mūsu komiteja un delegācija attiecībām ar Arābijas pussalu, kuru vāda Nīblers kundze un arī eh, cilvēktiesību apakškomiteja ļoti uzmanīgi seko jaunākajiem notikumiem un situācijas attīstībai. Eh, Vicepriekšsādātājs Baudis kungs ir bijis atbildīgs par ziņojumu izstrādāšanu vairākās tēmās, piemēram, attiecības ar. Eh, La scorsa settimana è stata anche adottata in plenaria una risoluzione d'urgenza sulla situazione in Bahrein. Tika pieņemta ste rezolūcija steidzamā kārtībā par Bahreinu un Jemenu. Diamo il benvenuto e, e... Tātad tie bija daži ievadvārdi no manas puses. Es gribētu vēlreiz sirsnīgi sveikt viesus mūsu vidū, Frants Gergis kungs, profesors, arī ir mūsu vidū, kurš ir labi pazīstams eksperts šajā jomā. Viņš pasniedz lekcijas Londonā un viņš vada arī tālu austrumu, tuvēju austrumu studiju centru Mums nav īpaši daudz laika atlicis, bet es ceru, ka jūsu profesionālās uh, spējas ļaus mums pēc iespējas labāk šo laiku izmantot. Un es domāju, ka mēs visu izskatīsim ļoti uh, precīzi. Es došu jums vārdu tagad uz kādām 15 minūtēm. Uh, Eh, Gergs kungs, un eh, pēc tam es domāju, kolēģi, labprāt uzdot jums jautājumu, būtu labi, ja jūs varētu atbildēt uz šiem jautājumiem. Labi, 20 minūtes varbūt maksimums būtu laiks, ko mēs jums varētu dot. Eh, tātad vārds jums. Really Priekšsēdētāji, paldies, man ir liels prieks būt jūsu vidū. Tātad man ir dotas 15-20 minūtes, un es gribētu izklāstīt dažas idejas un ceru, ka pēc tam mums būs uh, auglīga diskusija jautājumu atbilžu uh, sadaļā. Gribu uh, no sākuma pastāstīt, kāds ir pamata nostādījums, pamata situācija. Situācija ļoti ātri mainās un attīstās šajā reģionā. Tas, kas notiek tuvējos austrumos, ne tikai uh, Uh, Persijas līcī, bet, uh, kā es teicu, notikumi attīstās ļoti ātri, tie virzās pa visu reģionu un būs uh, interesanti redzēt, kādi būs uh, tuvējie austrumi laika gaitā, kā tie attīstīsies un izveidosies. Mēs Eh, gan studenti un eh, pētnieki un arī politikas eh, veidotāji. Man liekas, mēs par zemu esam novērtējuši zināmas lietas. Mēs zinām, ka struktūrāla krīze pastāvēja sabiedrībā, politikā un šo valstu valdībās, bet lielākā daļa mūsu pieņēma, ka arābi ir padevīgi ka valda šis baiļu faktors. Un tas principā attur pilsoņus šajās valstīs no sacelšanās pret diktatoriem, bet tas, kas ir noticis pēdējo 3-4 mēnešu laikā, ir tas, ka šī uh, baiļu barjera ir kritusi, un uh, šī sacelšanās ideja ir kļuvusi ārkārtīgi svarīga. Moment, uh, the... Un, manuprāt, šis ir tāds ļoti revolucionārs um, moments Arābijas pus, pussalā. Manuprāt, ir noticis tāds satricinājums un ir saplaisājuši šie uh, autoritārie arābu pasaules režīmi. Es gribētu runāt par konkrētām valstīm un, uh, un gribu parunāt par arābu valstīm kopumā. Lībijas uh, gadījumā, diemžēl, mēs pieredzam situāciju nonākusi strupceļā. Tā ir sastingusi. Lībija šobrīd ieslīd tādā ielgušā konfliktā tā vietā, lai situācija attīstītos, atrisinātos. Nedomāju, ka Lībijas gadījumā ir iespējams viegls risinājums. Domāju, ka lielākā daļa no mums pa zemu novērtēja ne tikai Kadafī klāna varu un Kadafī apņēmību cīnīties, bet mēs pa zemu esam novērtējuši Lībijas gadījumā arī to, ka Lībija ir daudz sašķeltāka sabiedrība nekā lielākais vairums mūs, no mums cerēja. Un mēs zinām, ka, jā, ka Dafī ir nejauks un vardarbīgs cilvēks, bet mēs domājām, ka eh, rīcība pret viņu būs tikai stundu dienu jautājums, un mēs nenovērtējām to dziļo sašķeltību, kāda pastāv Lībijā. Es nesaku, ka Gaddafi ir liels un plašs atbalsts, bet es saku to, ka Gaddafi eh, ir ierobežota, bet ļoti spēcīga atbalsta bāze. Un tajā ietilpst uh, revolucionāro komiteju dažādas ciltis. Uh, uh, viņa režīms ir bijis pie varas jau 41 gadu, un tā tad tajā ir iekļauti diezgan daudz cilvēki. Viņa dēli, kas vada īpašos militāros spēkus, tāpat arī militārie komandieri viņa tūmā. Tātad, kā es teicu, viņam ir uh, nepārāk liela, bet tomēr ļoti spēcīga atbalsta bāze. Opozīcija ir daudz nekompetentāka nekā mēs sākotnē cerējām, un mums nevajadzētu pārāk uh, bargi par viņiem spriest, jo šī opozīcija ir tikai apmēram sešas nedēļas veca. Realtāte ir tāda, ka opozīcija vispār nav vēl bijusi spējīga izmantot uh, to, ko tā ir uh, nodarījusi Kadafijas spēkiem. Uh, Un tas uh, tikai parāda, cik smaga, cik dziļa ir krīze Lībijā. Ja opozīcija nav bijusi spējīga izmantot uh, to ieguvumu, ko tā ir panākusi pēdējo trīs nedēļu laikā, tad man ir lielas šaubas, vai būs iespējams kaut kādā veidā atrisināt situāciju. Es baidos, ka jo ilgāk šī krīze Lībijā turpināsies, jo vairāk Lībija ieslīgs ne tikai ieilgušā konfliktā, bet vairāk tādā kā ieilgušā eh, pilsoņu karā, un tas būtu mm, tiešām vissliktākais murgu scenārijs. Tas nozīmē, ka Lībija burtiski sadruptu, līdzīgi kāds ir noticis Afganistānā un Somālijā. Es nesaku, ka tas jau ir noticis, bet man šķiet, ka eh, situācija Lībijā ir ārkārtīgi sarežģīta, ārkārtīgi trausla, un es nedomāju, ka uh, Ģenerālis Kadafī atkāpsies kaut kad tuvākā laikā. Domāju, ka viņš uh, paliks un turēsies līdz pēdējai lodei un iespējams arī līdz uh, pēdējiem cilvēkam. Un tieši tāpēc man šķiet, ka uh, politiskais skatījums attiecībā uz Lībiju ir ārkārtīgi svarīgs, neskatoties uz to, uh, cik daudz no mums gribētu, lai Kadafī pamet uh, Lībiju Tagad Āfrikas Savienība ir sākusi darboties, sadarboties ar opozīciju. Es eh, vēlos, lai Itālija, Vācija un Arābu valsts un arī Āfrikas Savienība spēlētu, tā teikt, aktīvāku lomu un iesaistītos ar šiem lojāliem spēkiem, jo vienalga, ko mēs domājam par Kadafī, ja es pareizi izprotu situāciju, un ja Kadafī, kā es teicu, ir ierobežota, bet spēcīga atbalsta bāze, Pat ja Kadafī atkāpšanos mēs panāktu jau rīt, situācija kurā gadījumā būtu ārkārtīgi, eh, tā teikt, viegli uzlaismojoši, jo eh, šie Kadafī lojālie spēki ir ļoti būtiski. Un tos mēs nedrīkstam neņemt vērā, domājot par šīs valsts un eh, visu reģionu stabilitāti. Think... Tagad es gribētu teikt dažus vārdus par Jemenu. Tur ir jāizdara diezgan smaga izvēle. Vai nu prezidents atkāpsies, saliks atkāpsies, vai arī Jemena ieslīdēs līdzīgā krīzē, kā tas ir bijis Lībijas gadījumā. Bet es gribētu teikt vēl sekojošo pilsoņu karš Jemenā būtu daudz bīstamāks nekā tas, ko mēs šobrīd pieredzam Lībijā. Jemena ir daudz bīstamākā situācijā, tā ir vēl trauslāka valsts. Tur ir ne tikai sašķeltība cilšu starpā, bet uh, ir uh, separātis kustība uh, dienvidos, uh, centrālajā daļā, tāpat uh, centrālajā Jemenas daļā. Uh, ir Alkaida kustība, un Alkaidas bāze Jemenā ir daudz spēcīgāka nekā Alkaidas uh, eh, eh, bāzes uh, Afganistānā. Un tas tikai norāda, cik, būtis, uh, cik bīstam ir šī situācija. Un Abdullah Salaks prezidents šķiet netaisās atkāpties Jemenā, un pat Amerikas ārpolitikas speciālisti nonākuši pie secinājuma, ka Abdulam Saliham ir jāatkāpjas, jo viņa klātbūtne pie varas, viņa būšana pie varas rada milzīgus konfliktus Jemenā. And I think uh, the reason why the situation Iemesls, kāpēc šī situācija ir tik ļoti sakāpināta, un sasniegusi tādu bīstamu līmeni, ir tāpēc, ka armija, kā jūs zinat, ir sašķelta starp uh, īpašiem spēkiem, ko vada prezidenta Salih dēls un uh, radinieki, un ir dažas īpašās vienības uh, mm, no viņa paša cilts vidus. Un pēdējās dienās ir notikušas cīņas visur Jemenā starp šiem īpašiem spēkiem, ko vada Salihs un spēkiem, kas ir atšķēlušies no armijas, un tas tikai raksturo, cik eskalējusies ir drošības situācija. Alkaida arī pēdējās dienās ir veikusi ļoti būtisks uzbrukums Jemenā, vairākām munīcijas rūpnīcām. Šis arguments par Alkaidu uh, ka tā gaida īsto brīdi. Jā, mēs bieži vien sakam, ka alkaēgad ir kā parazīts, kas gaida tikai īsto brīdi. Bet, ja izceļas pilsoņu karš, tad jūs varat iedomāties, kādas būs sekas ne tikai Jemenai, jo Jemenai ir vislabā, visgarākās robežas ar savu darābiju. Domāju, ka raugoties uz visdažādākiem drošības eh, riskiem, situācija Jemenā, manuprāt, ir vislielākais eh, drauds un risks, šai valstī un arī reģionam kopumā, tāpēc, ka pastāv, kā es teicu, sašķeltība cilšu starpā un uh, prezidents Saleks pēdējo gadu laikā ir ļoti lielā mērā manipulējis. Saleha loma, uh, radot uh, šīs uh, Eh, kultivējot šīs reliģiskās eh, kopatšķirības, eh, viņa dēļ šī situācija arī tāda ir izveidojusies, ne tikai Jemenā, bet reģionā. Jemena, es teiktu, ir viena no visvieglāk ievainojamām valstīm, un situācija viegli varētu eskalēties. Ir vajadzīga viena dzirkstele, un šobrīd notiek tādi zem līmeņa konflikti visur. Un atliek tikai nogaidīt, vai Abdullah Saleks saklausīs kādas saprāta balsis savā valstī un no starptautiskās kopienas puses un vai pieņems kādu risinājumu, kura ietvaros viņš pieņemtu mierīgu varas nodošanu. Tālāk Bahreina. Man ir prieks iepazīties ar Eiropas parlamenta uh, prezidenta paziņojumu, kas tika publicēts šodien. Man liekas, tas ir tāds ļoti drosmīgs un tas ļoti daudz izsaka par Bahreinas pašreizējo situāciju. Kaut gan uh, es gribētu teikt, ka Saudarābija un apvienotie Emirāti un Bahreinas uh, karaliskā ģimene ir uzvarējusi pirmo raunda Bahreinā situācija tomēr ir ļoti eh, tālu no mierīgas. Noteikti būs vēl treša, otrais posms un trešais posms. Un šī situācija ir jāatrisina, un ja tā netiks atrisināta, un atrisināšana nozīmē opozīcijas iesaistība valsts pārvaldībā, tātad no karaliskās ģimenes puses, pretējā gadījumā, tātad, ja tas nenotiks, situācija neatrisināsies, un ironija atkal ir tāda. Es nezinu, vai uh, opozīcija Bahreinā grib kaut ko ārkārtēji. Manuprāt, viņi grib kaut ko racionālu, viņi grib uh, iesaistību politiskajos un sociālajos procesos, uh, lai, at, lai opozīcija būtu pieņemta un lai tā tiktu iekļauta valdībā un uh, drošības spēkos. Un lai notiktu konstitucionālas izmaiņas, kas padarīs Bahreinu par caurskatāmāku sabiedrību un caurskatāmāku valdību. Bet reālā situācija ir tāda, ka tas viss šobrīd nenotiek, jo uh, režīma atbalstītāji šobrīd gūst uh, virsroku. Uh, Kaliskās ģimenes vadībā un iemesls, kāpēc es pats un arī citi ir satraukšies par Bahreinu, mēs baidamies no šīs valsts uh, vēl smagākas radikalizācijas. Krīze šobrīd, tā teikt, uh, virmo, bet vēl uh, šobrīd šī krīze tiek brutāli apspiesta, opozīcija tiek apspiesta. Uh, Mēs baidamies, ka arī šī reliģiskā sašķeltība var radīt problēmas, jo opozīcija ir centusies izvairīties no šī sabiedrības sašķeltības un ir. Uh, in Bahrain, and also there's a real fear that Iran now might find that Iespējams, ka Irānai būs vieglāk iesaistīties šajā krīzē Bahreinā, ņemot vērā, cik valsts, kā es teicu, ir tīli reliģiskā ziņā sašķelta. Rietumiem, manuprāt, ir jārā, jā, jādemonstrē konsekventa pozīcija, un tāpēc es domāju, šī parlamenta, šis paziņojums ir ārkārtīgi svarīgs, jo uh, Mēs nevaram no vienas puses iesaistīties militāri Lībijā, bet tāpat laikā neņemt uh, vērā, kāda ir situācija cit citā valstī. Tātad konsekventa attieksme no rietumu puses ir ārkārtīgi svarīga, jo ir svarīgi šobrīd izmantot šo vēsturisko momentu un parādīt, ka rietumiem nav vienalga, ka rietumi atbalsta uh, Bahreinu. Un tas, kas notiek Bahreinā, ir svarīgi ne tikai pašai Bahreinai, bet arī visai starptautiskai kopienai. Kā jūs zinat, uh, Saudarābijas un Amerikas attiecībās ir krīze. Tā ir uh, notikusi sāksies jau pirms trīs mēnešiem, un ne tikai Bahreinas situācijas pēc, tāpēc, ka situācija attiecīgi attīstījās Tunisijā un Ēģiptē, un Saudarābija uzskata, ka ASV nav atbalstījusi savus sabiedrotos, ka tā ir, tā teikt, izdarījusi dūrienu mugurā saviem uh, sabiedrotajiem un jo nav iespējams atrisināt situāciju reģionā bez tādiem ļoti radikāliem pasākumiem. Bet uh, Bahreinas gadījumā ASV nav tik skaidri izteikušās, kā tām to vajadzēja darīt. ASV principā ir ļāvušas Saudarābijai uzvarēt, ja tā var izteikties šajā raundā, jo Obamas administrācija uzskatīja, ka attiecības starp uh, position, uh, in Bahrain and... attiecības starp Saudarābiju un Bahreinu ir daudz svarīgākas nekā šie demokrātiskie centieni. Un tā kā mēs šobrīd runājam par uh, uh, līča valstīm, es nedomāju, ka Saudarība vai Arābija ir tik, uh, teiksim, trausla kā uh, Ziemeļāfrika. Saudarābija arī, arī sajūt šo demokrātisko vīrusu, kas uh, cirkulē. Tā nav imunitāte, kaut gan tā ir mazāk varbūt ievainojama kā citas valstis. Šī iemesla pēc mums uh, vajadzētu padomāt par Saudarābiju vairāku iemeslu pēc. Arī Saudarābijā ir jauni cilvēki, kuriem ir centieni un vēlmes, kas varbūt tik ļoti neatšķiras no tā, ko vēlas jauni cilvēki citās uh, reģionu valstīs. Tā ir realitāte, un tā nekur nezudīs. Uh, Saudarābijā ir uh, jaunieši. Esmu mācījis arī šos jauniešus, kas apmeklējuši dažādas uh, universitātes Amerikā, Anglijā, un šie jaunieši, jāsaka, no Saudarābijas īpaši neatšķirās no Tunisijas, no uh, Lībijas un citu valstu jauniešiem. Viņi gribētu, lai viņiem būtu caurskatāmāka sabiedrība un valdība, Un viņus ļoti satrauc korupcija viņu valstīs. Mēs nedrīkstam pazēmu novērtēt eh, jauno masu informācijas līdzekļu nozīmi. Valdības eh, pēc iespējas ilgāk cenšas eh, kontrolēt masu informācijas līdzekļus, bet uh, Saudarābijā ir iespēja piekļūt dažādiem informācijas avotiem, un tas ir mainījis visu šo spēku samēru karalistē. Un tāpat kā Bahreins gadījumā ir diezgan liela kopiena, cilvēku kopums uh, Saudarāpijā, kas jūtas, ka viņi ir diskriminēti. Es šeit uh, runāju par apmēram 20% iedzīvotāju. Un tāpēc uh, vadība, uh, Saudarābijas valdība ir iejau, iejauksies notikumos Bahreinā, jo viņi baidās, ka notikumi Bahreinā varētu apdraudēt uh, Uh, viņu austrumu provinces. Bet atkal te gribu paust zināmas šaubas. Saudarābijas uh, valdība neapzinās, kāda ir krīzes nopietnība. Un, zināmā mērā, viņi tā teikt uh, slēpj galvas miltīs un Atkal šeit ir jāatcerās, kādas ir Saudarābijas un ASV attiecības, un Obamas administrācija ir lēmusi, ka vēl nav pienācis laiks uh, konfrontēties ar uh, Saudarābijas uh, uh, valdībām. So again, not only Bahrain. Tā ne tikai Bahreina. M mums ir jādomā un jāskatās, kas notiks arī otrajā, trešajā kārtā saistībā ar Bahreinu. Mēs nevaram ņemt šo situāciju Saudārābijā kā garantētu situāciju. Jo neviens jau nedomāja, ka šis revolūcija vīrus skars arī Sīriju. Es nekad nebūtu iedomājies, ka desmitiem tūkstoši Sīrijas iedzīvotāju būtu uzdrošinājušies doties ielās un protestēt pret Sīrijas režīmu tas e, jau liecina arī par šo milzīgo lūzumu, kas ir noticis. Tas tiešām norāda uz to, ka ir noticis kaut kas liels, kaut kas ļoti nozīmīgs šajā reģionā. Man jau rāda zīmes, ka man ir jau izbeidzies mans e, runājamais laiks, tāpēc es arī izdarīšu tādu kopsavilkumu, es īsumā pateikšu savu domu par to, ko šeit padarīt Eiropas parlaments. Viena lieta ir tāda, ka e, tuvie austi ātrumi ir tāda institucionālā tukšā vieta. Visādas institūcijas, arī Eiropas parlaments ir gatavi spēlēt ļoti kritisku lomu. Tā ir tukšvieta tādā ziņā, ka viss šīs institūcijas ir gatavas palīdzēt šīm valstīm veidot savas institūcijas, ir iespējams arī organizēt seminārs, viss ir gatavi arī atbalstīt ar dažādiem grantiem, ir mēdī atbalsts, ir iespējams citādā veidā sniegt atbalstu dažādiem progresīviem spēkiem, tad ir iespējams palīdzēt šos, šiem spēkiem organizēties un radīt tādu tā kā pretsparu dominējošiem spēkiem. Par dominējošo es domāju tieši islāmistus, vai nu tas ir Jemenā, vai Lībijā, vai Ēģipte. Šie islāmisti ir ļoti labi organizēti. Tas nenozīmē, ka mums vajadzētu domāt par šiem islamistiskiem spēkiem, bet drīzāk par to, ka me, Eiropas parlaments varētu palīdzēt atbalstīt centriski demokrātiskos spēkus, lai šie spēki varētu sevi organizēt labāk un arī institucionalizēt. Šeit es arī beigšu savu prezentāciju. Paldies, profesor Gerges. Es saprotu ka jums eh, tas nebija viegli pastāstīt par visu, mm, visām šīm ļoti komplicētajām lietām tādā īsā laikā. Lielas paldies, ka jūs varējāt tomēr pastāstīt to visu ļoti konsekventi, kon koncentrēti, un paldies par interesantajiem komentāriem. Es tagad došu eh, Nīblers kundzei vārdu, un viņa delegācijas vārdā kaut ko pateiks, un tad, protams, jums būs iespēja arī kaut ko teikt mūsu debats beigās. Paldies. Mm, priekšsēdētāji, paldies par to, ka dodat vārdu. Un paldies jums, godātais profesor Gerges. E, tiešām nozīmē, ka arī uzklausīt jūsu personīgo analīzi par situāciju. Un paldies jums arī par to, ka jūs ārkārtīgi to skaidri nošķīrāt. Jā, kāds ir atšķirības situācija Lībijā, situācija Jemenā, situācija Bahreinā un situācija Saudu Arābijā. Tas ir ļoti svarīgi tiešām nošķirt, jo, lai gan cēloņi līdzīgi, tomēr situācijas atšķiras. Un es uzskatu, ka mūsu debats Eiropas parlamentā ar lietu komitejā ir ļoti svarīgi šādas tomēr atšķirības pamanīt. Divi komentāri no manas puses. Jūs aicināt, lai mēs, kā Eiropas parlaments, ka Eiropas Savienība ļoti konsistenti ievērot savas pozīcijas, un es jums pilnībā piekrītu. Mēs kā parlaments vienmēr esam atbalstījuši tos, kas iestājas par demokrātiju, par tiesisko valsti, par cilvēku tiesībām. Uh, un kas ir aizstāvējuši šīs lietas lielās vērtības, un nekas nav mainījies tādā ziņā. Esmu arī šodien izsakos arī proti mūsu priekšsādātāju un tāpat arī Hautals kundzei, kas ir cilvēktiesību komitejas apakškomitejas vadītāja, un mēs esam sagatavojuši šādu paziņojumu, kur arī šāds uzbrukums Bahreinā mēs kopīgi esam nosodījuši. Un tāpēc jūs nevarat pārmest parlamentam, ka mēs klusējam. Mēs tiešām savu viedokli paušam un tāpat arī turpināsim to darīt. Arī iepriekšējais, kas piedalījās ārlietu komitejā un piedalījās arī komisijas pārstāvis Kuperkungs, un kas līdzīgi kā jūs arī sniedz šo analīzi par situāciju, un izskanēja daudz kritikas arī no kolēģu puses. kas arī tāpat kā jūs eh, raksturo šo ļoti kā trauslu situāciju, un savukārt situācija par Bahreinu, varbūt es teikšu brīvāk, bet viņš teica, ka tā ir tāda eh, cil, eh, pilsoņu karē līdzīga situācija. Un ka tur ir e, situācija vainojamas abas puses. Nu, parlamentam varbūt ir savs viedoklis, bet komisija tātad savs. Tātad, ja mēs tiešām gribam arī runāt vienotā balsī Eiropas līmenī, tad mums jāatzīst, ka mums ir atšķirības Eiropas iestāžu starpā, bet parlaments vienmēr ļoti skaidri pozicionēja savu nostāju. Un visbeidzot kā delegācijas vadītāji Arābijas puselā, attiecībām ar Arābijas puselas valstīm. Esmu pati tur bijusi pirms pāris mēnesīm, mēs arī bijām. Un arī pirms nepilna gada bijām arī Kuveitā, un arī iepazināmies ar Kuveitas parlamentu, arī ar parlamentu spīkeru, un Eiropas parlamentā viņi ir viesojušies, un mēs arī to turpināsim, un arī, arī sarunās izcelsim šos jautājumus, kas jūs, kurus jūs uzskatāt par svarīgiem, lai mēs palīdzētu pilsoniskai sabiedrībai veidot tādas struktūras, kas ļauj šo dzīvi tiešām mm, stabilizēt. Un, piemēram, Kuveitā mēs redzam, ka tas ir tiešām ļoti aktīvs parlaments, kas darbojas un debats, kas mums tur piedalījās, kurās mēs piedalījāmies. Arī tu piedalījies vairākas sievietes, ir vairākas deputāts. Un tas jau parāda to, ka reģionā ir kustība, kas nozīmē pozitīvas attīstības tendences. Mums tas jāatbalsta. Man tikai jautājums vēl jums. Arī skatoties ar Eiropas parlamentu, Eiropas iestādēm, jūs norādījāt, ka jūs prāt svarīgi būtu konkrēti lietas. Es domāju par HCC valstīm. pārpēsīs līdz sadarbības padomas valstīm. Kā jūs redzat, kāda būtu viņu loma un kas būtu viņiem jādara? Mm, viņi arī, protams, ir nosūtījuši savus pārstāvjus Bahreinu. Kā jūs to vērtējat? Vai tas varētu būt, ka arī šo kopiena arī aktīvāk iesaistās un vairāk iesaistītos, lai panāktu stabilitāti reģionām? Paldies! Grazie, prezidente Nībler. Eh, Paldies, Nīblers kundze. Mums ir vesela rinda deputāti, kas grib izteikties. Tiešām došu katram tikai trīs minūtes maksimums. Atkins kungs. Trīs minūtes. Vispirms es gribētu pateikties par to, ka jūs varējāt tik ātri mums izklāstīt šo lietu. Man ir daži jautājumi Mēs nezinām, kurā pusē mēs būsim. Mums ir šī divkosīgā pieeja vai nu stabilitāte vai demokrātija. Pagātnē stabilitāte ir bijusi svarīgākais tuvajos austrumos, tagad mēs domājam, ko teikt par demokrātiju. Varbūt jūs varētu nedaudz pastāstīt jūs domas šai ziņā. Tad vēl par Alkaidu. Uh, Tagad šajā atmodā tuvajos austrumos mēs redzam, ka Alkaida, musulmaņu brāļi un Hamas, tie, tie nav tādi nozīmīgi spēlētāji, un tie cilvēki, kas virza šīs revolucionārās kustības, tās nepiedara pie ekstrēmistu grupām. Varbūt jūs varētu pastāstīt savas domas arī par šo aspektu. Uh, Un tad visbeidzot jūs teicāt, ka Eiropas Savienība varētu sniegt tādu institucionālu atbalstu. Ļoti bieži mūs apsūdz par to, ka mēs esam maksātāji, nevis spēlētāji. Un tagad, tā kā mēs nezinām, kurā pusē mēs galu galā nonāksim, vai mums nevajadzētu padomāt par to, kā virzīt mūsu institucionālo atbalstu kaut kā savādāk, varbūt ne tikai ar naudu no nodokļu maksātājiem, bet kaut kādā citādā veidā mēs varētu palīdzēt. Paldies Atkinsa kungam. Tālāk Kreslers Detlers kundze, trīs minūtes. Jā, ja, vielen dank, Vorsitzende. Paldies, priekšsēdētāji. Es varu pienoties arī kolēģi Atkinsa e, jautājumiem. Tas, ka jūs norādījat, ka institucionalizēšana ir svarīgākais uzdevums un to ir jāsniedz atbalsts Eiropas savienībai, nu, vairākas valsts jau ir pierādījušas to, un tas tomēr ir ilgtermiņa process. Šobrīd izšķirošais jautājums ir, ko mēs varam darīt īstermiņā. Uh, Mums ir jāsaprot, ka ir e, jāskatās konkrētām valstīm, un tāpat arī tomēr jāsaprot, ka nedrīkstam pieļaut, ka labi izglītotie elitārie, varbūt katrs valsts elita, pamest valsti, kas spētu veidot valsti, valsti jauno demokrātijas institūcijas un to visu virsīt un veidot šādas svarīgākās struktūras. Par Eģipti jūs vispār neko neteicāt, bet droši vien, ka jūs arī labi esat informēts par to, un tāpēc aicinātu, kā jūs rēķināt šo atkal šo atjaunoto um, pozīciju atzināšanu un tarīšu laukumā, un militāristiem atkal, protams, savs skatījums, un kā jūs to tā vērtējat. Un tāpat arī, kā jūs redzat, starptautiskās sabiedrības arī iesaisti uh, Libijas jautājumā, jo Kadafī pats pirms īsa laika, un, protams, arī vadīja šādu um, uh, starptautisko sadarbības organizāciju, un citas valsts ar to naudu atbalstīja. Uh, Kā jūs redzat? Nu, kā jūs to vērtējat? Varbūt nevērtējat, bet kāds ir Čakobs Suma no Dienvidāfrikas, kas norādīja, ja viņš uz Bengāzi nebrauks, viņam ir svarīgākas lietas, ko darīt. Tas nozīmē, ka cilvēkiem Bengāzi viņš vienkārši skaidri pasaka, ka nav vispār tie cilvēki svarīgi. Un Čakobs Suma ne savā valstī, ne citās valstīs neparedz vispār šādu izlīgumu procesu, un viņš līdz ar to nav palīdzējis to mieru izlīgumu veicināt. Paldies! Grazie, onorevole Klester-Döfre. La parola all'onorevole... Paldies! Foksters, trīs minūtes. Paldies! Profesori par ļoti interesantu prezentāciju. Vai jūs nevarētu pastāstīt mums kaut ko vairāk par situāciju? Uh, Tātad Arābu līga ir balsojis par lidojumu pārlidojumu aizliegumu zonas eh, apstiprināšanu. Un ko jūs domājat par Eiropas Savienības spēju rīkoties vienoti, jo lēmumu eh, pieņēma pārsvarā Francija un apvienotā karalista, te Vācija negribēja īpaši rīkoties, neraugoties uz to, ka Arab līga ļoti konkrēti lūdza pēc kaut kādas rīcības. Un šī kopīgā aizsardzības un drošības politika, vai tā jūsu prāt nav mīts un ārlietu politika joprojām ir atsevišķu valstu rokās? Uh, un pēdējie notikumi vēl vairāk to izceļ un pasvītro. Un ko šāda rīcība signalizē visai pārējai pasaulē, tīpaši arā pasaulē, e, viņu darījumos ar Eiropas Savienību, vai tiešām viņiem nenāksies domāt drīzāk, ka viņiem būs darīšana ar atsevišķām valstīm, ja Eiropas Savienība nespēja rīkoties sasatījumā, kad Arāba līga lūdz pēc šādas rīcības, vai tas tiešām nedemonstrē to, ka mums nav vienotības un ka dalībvalsts tikai runā par šo kopīgo eh, ārlietu politikas eh, konceptu. Un visbeidzot par Jemenu, vai Eiropas Savienība uh, varētu kaut ko pozitīvi izdarīt, lai atturētu šīs valsts sabrukumu līdz pilnīgam sabrukumam, vai mēs esam tikai novērotāji. Tālāk, ja te maki, kundze, trīs minūtes jums lūdzu. Paldies, priekšsēdētē. Es gribētu uzdot jautājumu par ieroču embargo un ieroču pārdošanu. Jūs teicāt, ka mēs nedrīkstētu novērtēt pa zemu par pulkveža Kadafī režīmu. Es pilnībā jums piekrītu. Es uzskatu, ka Kadafī ir ļoti spēcīgs. Viņu atbalsta ļoti spēcīgi spēki. Eiropas Savienības dalībvalsts ir pārdevušas ieročus Kadafī režīmam daudz gadu garumā. Un Francijas eksperti šogad apmeklēja Lībiju un konstatēja situāciju uz vietas. Tagad Eiropas Savienības dalībvalstis saka visām reģiona valdībām, ka lūk, būtu jāizbeidz šīm valstīm izmantot ieroči. Tāpat laikā ieroču pārdošana turpinās. Es domāju, ka no Eiropas puses vissvarīgākais būtu apturēt ieroču pārdošanu šīm valstīm. Kādas ir jūsu domas par ieroču embargo? Un vēl viens jautājums. Vai jūs varētu pastāstīt vairāk par Lībijas notikumu vēsturi? Es nezinu, vai tas ir taisnība, bet es sapratu, eh, ka koloniālajos laikos e, bija vairākas tādas organizācijas vai struktūras, un arī kolonālajos laikos bija atsevišķas aprindas, kas bija pār Gaddafi režīmu, un arī bija cilvēki, kas bija pret. Tad ne tikai šīs dienas situācija, bet arī pagātnes akcija ietekmē, ietekmē notikuma attīstību. Paldies, Jatemaki kundzei. Tālāk ar Laki. Kungs, trīs minūtes. Paldies priekšsēdēt, eh, profesor kungs, es eh, esmu pateicīgs par jūsu izteikumu skaidrību un, un mani jautājumi ir šādi. Es uzdošu tikai pirmos piecus jautājumus, kas man ir sakrājušies. Šie jautājumi ir saistīta ar līča valstu situāciju un tuviem austriem. Vispirms, kad jūsuprāt būs tālāk evolūcija, kā tālāk attīstīsies otrais demokratizācijas vilnis, kas šobrīd uzņem ātrumu? Kā tas skars Saudārābiju un varbūt citas valsts, kas nav vēl revolucionējusies? Vai jūs redzat, eh, kāda būs šī rezolūcija gaita? vai tās būs nevardarbīgas, vai tās būs vērstas pret monarhijām, vai būs kaut, kaut kādi citādi veidi konflikti. Un um, otrkārt par bruņošanos vai bruņojumu šajās valstīs. Mana kolēģi jau tikko kā um, uzdev šo jautājumu. Mēs zinām, ka šis reģions ir vislabāk apbruņotais reģions visā pasaulē, arī Persijas līča valsts valstis, um, tās ir atbildīgas par 50% vispasaules uh, ieročinācības budžeta. Kāds ir jūsu domas par ieroču embargo? Vai varētu uh, censties sagaidīt, uh, ka militārais budžets tiks samazināts šajās valstīs? Piemēram, Sauda Arābija 80% no IKP tiek uh, tērēts militāriem nolūkiem ieroču iepirkšanai. Un, ja viņi samazinās šo aizsardzības budžetu, kā tas ietekmēs pārdevējs, ieroču pārdevējs, piemēram, apvienoto karalisti un Amerikas Savienotās valstis. Šis ieroču budžets ir saistīts arī ar Irānas e, apdraudējumu šajā reģionā. E, kāds ir jūsu vērtējums par šo Irānas draudu, vai Irāna pamatoti tērē tik ļoti daudz par bruņošanos. Un Sauda Arābija. Šeit, protams, ir ļoti daudz dažādi jautājumi saistīti ar tirsniecību uz Ameriku un tā tālāk. Un nesen runājot par naftu, tieši šī tirsniecība ir diversificējusies. Viņi pārdod ne tikai naftu, bet arī plašāk notiek šī tirdzniecīskā apmaiņa. Vai šī tirdzniecība ietekmēs arī notikumu gaitu? Ja notikumi attīstīsies tā, kā mēs ceram, ka tie attīstīsies, proti, demokratizācijas virzienā. Un pēdējais jautājums ir saistīts ar islāma draudiem. Kā jau jūs minējāt savā ievadrunā, islāma terorisms, islāmistu draudi ir saistīti ar to, ka šīs organizācijas ir tā kā novērotāji. Viņi ir klāti šajos vēsturiskos notikumos. Un cilvēks nodarbojas ar zinātni, tā sauktie eksperti, kas ir pētījuši šos jautājumus gadiem ilgi, izrādās ir kļūdījušies. Ko jūs varat piedāvāt tagad kā jauno draudu? Paldies, Arlakī kungam. Tālāk Meijers, trīs minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Profesor kungs savā ievadrunā stāstīja par to, ka situācija jārisina ļoti steidzīgi šajā reģionā. Jūs teicāt, ka mēs esam novērtējuši par zēmu to akūto situāciju, kas šobrīd novērojama Arābu valstīs. Es domāju, ka mēs to nevērtējām par maz vai nepievērsām tam par maz uzmanības. Mēs vienkārši skatījāmies no cita rakursa. Mēs skatījāmies, lai tur būtu brīva tirsniecība, un pēc tam mēs gribējām atbalstīt cilvēktiesību ievērošanu. Un tad Kupera kungs bija ieradies un runāja šajā komiteja. Un viņš nekritizēja neko. Tāpat laikā Ženēvā ir uh, publicēts nu, notiesāto personu saraksts, ir arī šis stāsts par uh, ārstiem un medmāsām, kas tika uh, notiesātas uz nāvi, un Eiropas Savienības pusē bija problēma, ka mēs nezinājām, kā reaģēt uz šiem notikumiem. Nepietiek tikai postulēt kaut kādas eh, diplomātiskas eh, pozīcijas, ir jābūt daudz stingrākiem. Diplomātija ir tikai viens veids, kā paust savus prasības, bet ir iespējams izmantot arī citus diskursa veidus. Um, piemēram, mēs varam uh, izmantot uh, kaut vai naftas tirsniecības diskursu. Tāds ir attiecībā uz tām valstīm, kas nu, ir interesēta šajā ziņā, bet ir arī citi aspekti, kas ir interesanti citām valstīm, ko mēs varam izmantot. Un, piemēram, Saudā Arābijā joprojām tiek sodīti ar nāvi cilvēki. Uh, par to mēs runājam dažādos fórumos. Ir arī īpaši nežēlīga attieksme pret sievietēm ir arī ārkārtīgi pazemojošas diskriminācijas formas, piemēram, sievietes nedrīkst braukt ar sabiedrisko transportu. Un vēl par Sauda Arābiju runājot, kāda tad būs mūsu nostāja attiecībā pret šo valsti, ko mēs varam teikt par cilvēktiesību jautājumu, kāda būs mūsu nostāja, kāpēc mēs neko nesakam viņiem par šo lietu, tāpēc, ka mēs esam atkarīgi no viņu naftas. Es uzskatu, ka šis vienādojums nav ilgspējīgs vai noturīgs. Kāpēc? Tāpēc, ka ko mēs šeit darīsim no Eiropas Savienības puses un ko tad domā Sauda Arābija? Mums pārsvarā ir šie tirsniecības līgumi, galu galā mēs esam atkarīgi no viņiem arī naftas iepirkuma ziņā. Un visbeidzot, šobrīd notiek tirsniecības strīds Spānija, Francija un Amerikas Savienotās valsts ir iesaistītās puses, kas sūta tankus uz Sauda Arābiju. Tie kaujas tanki, kas tiek sūtīti no šīm valstīm uz Sauda Arābiju. Tas ir pilnīgi netiek, neticami sākumā sūtījām Kanādu un tagad uz citu valsti. Paldies Meijera kungam. Un pēdējais runātājs ir Devas kundze. Es gribētu uzdot dažus jautājumus. Vai jūs uzskatāt, ka starptautiskai sabiedrībai ir jāpārdomā sava pozīcija, var jādomā par to, kā labāk aizsargāt civiliedzīvotājs, saka Desārnes kundze. Varbūt jūs varētu atbildēt uz šo jautājumu, jo, manuprāt, tas aktualizēsies tuvākajā laikā. Un vēl precīzāk jautājumu. Sauda Arabijā jūs jau runājat par to, ka cilvēkiem arī ir vēlēšanās, tāpat kā citās dalībvalstīs, iegūt brīvību. Vai jums ir informācija par sieviešu stāvokli? Vai jums ir kaut kādas informācijas par to, kā organizējās sieviešu kustība šajā valstī? Otrs jautājums ir par Sīriju. Man arī pārsteidza Sīrijas prezidenta absolūtais autisms. Jūs zinat, ka ir tā ir birnastī tēvs un dēls, vai te ir tāpatās tāda, tāda slēgta loka situācija, vai arī jūsuprāt šeit varētu būt uh, savādāk situācija. Dēls, kas ir sācis darbu eh, sava tēva laika, kā jūs izvērtējat situāciju Sīrijā? Un trešais punkts, kā, jūsuprāt, ir tā loma, ko varētu šodien un rīt spēlēt Turcija attiecībā pret Arābu valstīm. Paldies jums! Nu, lūk, astoņi deputāti uzdev jautājumus. Un tagad jums, godētais profesor, jums ir 20 minūtes, lai visus tos atbildētu. Diemžēl nav mikrofona. lieliski jautājumi, un es ceru, ka mums būtu vesela stunda, lai visus tos varētu atbildēt, īpaši daudz no jūsu daudzajiem kritiskiem jautājumiem. Nu, sākšu ar um, pirmo jautājumu. Un mēģināšu to sasaistīt arī ar citiem. Iepriekšējos 60 gadu Izvēle vienmēr bija starp stabilitāti un visu citu. Kopš jau 50. gadiem rietumvalstis Eiropā un īpaši ASV kopš augstākā sākuma uzskatīja, ka svarīgākais ir stabilitāte. Tas reiz nozīmē, ka cilvēktiesības un tiesiska valsts tik vienkārši, kā saka, ziedots, upurēta stabilitā, uz stabilitātes altāra. Nodrošinot, kā tikt garantētas uh, naftas piegādes. Nu, nafta ir kā tiešām mums lāsts ne tikai tuvēs austrumos, bet visā pasaulē. Un tas ir bijis lāsts uh, un zaudējums visām valstīm. Ne tikai tāpēc, ka ir izveidota autoritāri režīma, kas nodarbojas ap, uh, apspiešanu, bet arī veidos neveselīgas attiecības ar citām pasaules valstīm. Uh, Un lūk, tuvie austrumi autokrāti, diktatori 70 gadu laikā to ir iznoši. Viņi arī līdz ar to ir manipulējuši šo izvēli un vienmēr pozicionējuši vai nu mēs, vai ekstrēmisti. Lūk, tā bijusi vienmēr viņa argumentācija. Un viņi norādīja, ka savādāk, ja jūs ne, ja neatbalstat mums, jūs uzreiz būs kaut kāda alkaida, piemēram. Un tas ļoti svarīgi saprast to, ka tagad arī arābu sacaušanās teicamo mēnešu laikā pierāda to, ka tā vairs nav tiesa, ka vairs nav šī izvēle tikai starp autokrātiem vai ekstrēmistiem. Ir tagad milzīgs arī masa pilsoniskā sabiedrībā, centristi, cilvēktiesība aktīvisti, demokrāti, pilsoniskā sabiedrība, kas piedāvā alternatīvu. Mums ir jāskatās arī tiešām vairāk nekā tikai arābu pasaules sākuma pirmās uz, uzmetiena izskatās. Un Bet 60 gadus mēs visu laiku esam maldīgi profesori arī domājuši, kā tā ir vienīgā izvēle. Gal galā lielākais zaudētājs īstenībā ir Alkaida un Alkaidas ideoloģija. Jūs domājat par to, ko tad īsti Alkaida piedāvā? Politika nestrādā. Viņi uzskata, ka terorisms un vardarbība ir vienīgais veids, kā var tiešām panākt pārmaiņas pasaulē. Tas nozīmē, ka vēl eh, pasaulē rietumi nepieļauj izmaiņas un līdz ar to miljoniem, miljoniem, nu es tā vienkārši ar to saku, miljoni ārābu musulmaņi ir tagad skaidri pateikuši, ka politiski tomēr ir svarīga un ka arī pilsoniskā sabiedrība ir nozīme. Un par to ir atbalst, atbalstojuši un šo pozīciju atbalstījuši miljoniem cilvēku, kas pieprasa ne tikai maizi un sviestu, bet tiešām arī, lai būtu pārliecība par savu valsti, būtu prieks un lepnums par savu sabiedrību. Uh, Un, lūk, tas ir svarīgi, kas mums jāpamana šobrīd, ka tā ir tuvo austrumu jaunā paradigma. Un tas jāskatās austrumus kopumā. Nav runa tikai, kad ir izvēles iespējas starp stabilitāti vai autoritārismu un uh, um, autoritāriem um, uh, režīmiem, un nav nekā cita iespēja. Nē, tas tikai tagad ir sapstrīdams, un mēs norādām, ka islāma Uh, un islāma dažādās fāzes, protams, ir jāņem, jānošķir. Jūs runājat par standārtu variantu, tādiem moderātiem un arī um, uh, kreisi noskaņotiem un radikāli noskaņotiem. Un tāpēc mums jāskatās, ka arī šie standārti, ja uh, centrs var arī noteikt tālāko virzību. Jo musulmaņi ir īstenībā šobrīd paši spēcīgāk organizētā sabiedrība pasaulē. Uh, Paskatīs, ja vēlēšanas notiek septembrī Eģiptē, tieši musulmaņi iegūst uh, 780%, tāpat arī Tunisijā, bet nekur citur pasaulē tas nebūtu iespējams nodrošināt 30% balsu, jo vienkārši nav iespējams šāda organizācija organizētība. Un tāpēc mums Eiropas parlamentām, arī jums Eiropas parlamentam Eiropai ir jāpare, jāpalīdz mil, miljoniem, kas ieguvuši savu balsi pēcamo mēnešu laikā, organizēties, izveidot savas partijas, izveidot savas arī struktūras, um, arī sevi pozicionēt, veidot seminārus. Un tie daudz priekšlikumi, kurus mēs tātad varam īstenot. Ne tikai īstermiņā, es te īstenībā runāju starptautisko sabiedrību, pieminoties uzreiz galvenokārt domāju Eiropas Savienības iedzīvotājs, jo pāriem varbūt nav tāda pilnvaru, bet tādā ziņā mēs varam atbildēt 40 gadus. Tās ir bijušas diktatūras, sabiedriskā kārtība gandrīz pilnībā izskausta, autoritāras valsts viss ir nomākušas, un tagad mēs varam veidot jaunas institūcijas, iestādes, kas spēj tiešām balstīties uz arī Eiropas varu pieredzi. Un tāpēc mums tas jāatbalsta īstermiņā un ilgtermiņā. Lai. Un es vienkārši negribu kaut ko iepaidīt. Es negribu baidīt no bet jāatzīst, ka musulmaņu brālība nav nekāda arī dominējošais spēks, un viņi nespējas, jo viņi arī nepārstāv vairākumu viedokli. Tas, ko es saku, īstenībā 700% Eģiptes un Tunisijas iedzīvotāji, Jemens un Libijas iedzīvotāji ir tādi mm, centriski noskaņoti iedzīvotāji, un viņu balsis arī būs no svara vēlēšanās. Un mēs esam jau arī redzējuši iepriekšējos nesenajos referendumos, uh, Mm, Eģiptē, nu lūk, musulmaņiem, protams, ir savi organizāciju mehānismi, kā viņi var balsot, un viņu balsis tiek arī saskaitīts, kā jau mēs to pieredzējām pirms pāris nedēļām. Bet es teiktu, ka 700% no musulmaņiem, protams, nobalsoja, bet 20% no jauniešiem, kas pārstāv centristus un cilvēktiesības, e, tātad daudz mazāk apmērā. Un tas ir izšķiroši svarīgi referendumā, lāk, Tas skaidri jau iespog, atspogļo iespējamos scenārijus un gaidāmās vēlēšanas. Tāpēc mēs nevaram teikt, ka Elkaida ir uzvarēta, Elkaida ir zaudētāji, un musulmaņi kopumā neiegūs absolūto vairākumu, ja islāma spēks nevaldīs. Labi, atbildēšu arī tālāk cits jautājums, un es katrā ziņā, es, protams, ir šobrīd amerikānis, lai gan es strādāju Londonā. Roberts Keits, kad devās uz uh, Saudu Arābijas karalisti, lai tiktos ar viņu uh, līderiem, un bija skaidrs, ka viņi aizstāv savu karali. Un viens no viņa padamniekiem uh, uzdev jautājumu, ārlietu uh, ministra kungs, vai jūs arī pārunāsiet arī iekšlietos uh, Saudu Arābijā vai Bahreinā? Un viņš pateica, nē, mēs nepārunāsim iekšlietu situāciju ne Saudu uh, Arābijā, ne Bahreinā. Mūsu mūsu attiecības un ir vērstas uz attiecību stiprināšanu ar mūsu izšķirošo sabiedroto. Tātad Roberts Keits vienkārši gribēja pateikt to, ka viņi ir gatavi pārdot atkal balistiskās raķetes, papildus 70 miljardu ASV dolāru uh, uh, līgumam, kas tika parakstīts ar Saudarābiju pirms pāris dienām, pāris pāris nedēļām. Tātad Roberts Keits Saudarābijā vienkārši bija par pret balistisko raķešu sistēmas uh, pārdošana, par kuras nu, pirms pāris mēnešiem bija iegādušies apvienotie Arabu Emirāti. Un min, sanāksme pati bija, protams, par Irānu. Un Irāna un Irānas radītie draudi ir īstenībā daudz nopietnāki nekā demokrātiskās a, lietas. Un tā nav tikai polemika, tas tikai jums acī ieskicē prioritātes, kāds ir valsts starpā. Tātad ieroču tirzniecība ir milzīgs bizness, un tas ir jāņem vērā. ņemot vērā, lai ASV aizsardzības ministrs runāt par Saudārābiju, pateikt, ka mūsu iekšlietas jautājums neinteresē, un tagad, lai viņš pateikt tieši, ka mums interesē iekšlietas, un mēs nerunāsim par ārēju izniecību, nu, tas pilnīgi neiespējami. Vienīgais, tātad, ko viņi šobrīd atzīst, ka draudi ir, draudi ir Irāna, bet īstenībā Irāna nekad nav iekarojusi citas valstis, uh, Savukārt citi kaimiņi ir iekarojuši. Jūs atceraties, ka 97. un 98. gadā bija kaut Irākas sadām kusēn invazija. Un līdz ar to Irāna šobrīd faktiski, skatoties no Saudārābijas punktu, tomēr izskatās, ka pat ir ievainojamāka o, pret, uh, nav aizsargāta pret šo demokratizācijas vīrusu. Te bija desmit tūkstošu irāņu, kas devās uz ielām. Irāņu sabiedrība ir ļoti politiski aktīva, un jūs labi zinām, kāds bija pagājušās vēlēšanas. Irānija sešiem vienkārši mēģina paši izdzīvot, un, un arī beidzamais vadarbības vilnis ir bijis vērsts pret sabiedrības struktūru. Un pirms pāris dienām, kad ministrs Roberts Keits runāja par iejaukšanos Irānā, viņš norādīja, ka nav tas tiešām tā, bet ja politiskā situācija mainītos, protams, Irāna arī spēlēt lomu, bet šoreiz viņš norādīja, ka šeit nav runa par to, ka Irānai būtu jāspēlē kaut kāda būtiska loma, bet vienkārši par to, ka Irāna pati par sevi ir draudz. Un par to jūs redzat, kā šie ārklietas kļūst par ārlietām, un vienkārši prioritātes ir citas. Un tas ir pret amerikāņu interesēm. Amerikas uh, ārpolitika ka ir balstīta uz slepenajā dienestu informāciju. Un parasti uzskata slepenie dienesti ir vislabāk. Un pirms pāris mēnešiem publicēti Wikileaks dokumenti skaidri parāda to, ka, ja kāds nu zina, ko darīt, tad runāja par Bahreinu un Ģemenu, tad tas neko nenozīmē, bet skaidrs ir, ka Irāna vienkārši mēģina šobrīd izdzīvot, aizsargāt savu režīmu pret demokratizāciju reģionā. Es nedomāju, ka mēs piedzīvosim konstitucionālas pārmaiņas līdzinājā režīmā. Nu, absolūts monarhijas uz konstitucionālu monarhiju. Realitāte ir tāda, ka Saudiju Arābija šobrīd pārskat savu pozīciju. Tātad Saudārābija, un es tieši pateikšu, Viņi šobrīd vada pretrevolucionu, kontrrevolucionu, pretrevolucionāro kustību. Viņi mēģināja to arī Tunisijā, Eģiptē, un ir pat arī iekļaucas aktīvi Bahreinā. Nu, kā es jums pastāstīšu konkrētu piemēru. Saudārābijas un Bahreinas attiecības tas ir bijis ļoti saspringtas, īpaši kopš arī uh, Sīrijā tika arī Al-Hariri premjers no, prezidents nogadināts. Un tagad um, viņš ir nodrošinājis prezidentam Alasadam Saudārābijas atbalstu. Un tā nav nekāds azvērstība, bet Saudārābija vienkārši uztver šobrīd aktualitātes reģionā kā būtisku draudu pašu vecās kārtības izdzīvošanai. Tas nozīmē, ka Saudu Arābijas vadības interesēs proaktīvi ir iejaukties protams, bloķēt pilsonisko sabiedrību, bloķēt reformas un daudzjādos veidos, jau paredzēt un apsteigt iepriekšējos tālākos attīstības tendences, kaut kādas nekārtības un sacelšanos. Jo Saudu Arābija jau nav imūna pret aktualitātēm, bet viņi, protams, ka nevēlas to pieļaut. Jo īpaši pats karalis uzskata tas, kas šobrīd notiek, tas ir tiešām būtisks jautājums par pašu valsts kārtību un tam, kā vispār viņi uz, uzskata, kādai jābūt valsts kārtībai. Un tas, ko pirms pāris nedēļām arī piedāvāja Amerikā un Obamas administrācija norādīja, ka lūk, šīs atšķirības, attīstības ar uh, Saudārābiju ir daudz svarīgāks nekā šīs izmaiņas šobrīd, kas notiek Bahreinā vai citās valstīs. Tālāk jautājums par vēsturi. Lībiju un citām valstīm. Nu, mēs skatāmies, ka Libija kaut kādā veidā kā būtu tā vairāk konstruktīvi jāskat. Bet īstenībā jūs zināt, ka viss tuvi austrumi bija mākslīgs veidojums starp 1900. gadu un 2020. gadiem. Rietumjordānija, Irākā, Sīrija. Nu, viss šīs valstis ir, pirms īstenībā uh, Irākas krīzes daudz amerikāņu neprātīgie politiķi izrunāja par Iraku salīšanu trīs valstīs. Nu, tas pilnīgi neprātīgi, jo es kā akadēmiķis un arī arābu un tuvo austrumu politikas eksperts gribētu jums konkrētu lietu šodien pateikt. Tas, kas notiek reģionā, tas ir kaut kas pirmreizējs. Šobrīd pirmo reizi arābu tauts paši mēģina noteikt savu nākotni. Tas ir mirklis, patiesības mirklis, kur viņi nosaka savu valsti, jo visu laiku viņi varbūt bija Otomāņu impērijas sastāvā vairākus simtus gadus, kad pirmā ka pasaules kara beigās izbeidzās Otomāņu impērija, tā tika sadalīta starp Lielbritāniju un Franciju. Tas sekoja koloniālisms un pēc tam sekoja pēckolonisma valstis. Mm. Un tas arī lūk ir eh, Kadafī un uh, citi diktatori, kas ir izšķilušies no šīm kustības. Uh, Un tagad, pirmoreiz pasaules vēsturē, miljoniem cilvēkiem ir iespēja, un viņi to apliecina, ka mēs paši gribam veidot savu likteni un savu valsti. Jūs redzat, tā līdz ar to ir pilnīgi kaut kā jauna situācija. Jūs neredzat, ka kaut kādā veidā tik protestēts pret rietumiem, tik tuk dedzināt ASV kolēģi, vai, eh, karogi vai tam līdzīgas lietas. Vienkārši cilvēki pieprasa cilvēku cienīgu dzīvi, lai viņam būtu nodrošināta iztikšana un taisnīga valsts. Un tas, līdzīgi atgādina Berlīnas e, mūra krišanu. Tas ir Arābu pasaules Berlīnas mūra krišanas uh, līdznieks. Es te varu paspīlēt, bet mēs redzam, ka tās plaisas ir ļoti nopietnas un varbūt, ka tas tiešām mūra drupšanas sākums. Un daudzos veidos mēs šobrīd jau piedzīvojam tiešām revolucionārs pārmaiņas. Un arī vēsturiskas pārmaiņas, jo tās ir pirmreizi. Un tagad mēs redzam, ka cilvēki nerunā tikai par kaut kāda veidā spēlēšanos uz sistēmu, bet ka tiešām sistēmas sagraušana un jaunas sistēmas veidošana. Lūk, konkrēts piemērs Sīrija. Tas, kas tur notiek, tas skaidri jums arī apliecina, ka šeit ir ļoti tāds apspiedošs režīms, kas uh, tagad ir uh, cilvēki pret tos atceļas un labi apzinoties sekas, tomēr viņi riskē un realitāte atklāja to, cik nopietni ir šīs atcelšanās, kas šobrīd aktuāli visā reģionā. Jūs man arī uzdevāt jautājumu par šo liberāļu, liberālo iejaukšanos. Jūs zināt, pēc arī augstā kara uh, šī liberālā iejaukšanās likās kā jaunā ideoloģija, un tieši konservatīvajiem ASV likās, ka tas būtu ļoti pieņemami. Nu, un šī liberālā intervencija ir izkāzusies Irākas kara rezultātā, jo Amerikas iejaukšanās Irākā m, mm, vienkārši m, mm, vairs degradēja šo ideju par liberālā intervenciju, un tagad tā ideoloģisko apsvērumu dēļ ir tiešām diskreditēta ideja. Uh, un mēs redzam, ka Lībijas situācijā starptautiskai sabiedrībai nebija izvēles. Tomēr es baidos, ka rietumu padzināta militārā intervence Lībijā atkal saindētu un sabojātu neseno demokrātisko attīstību Lībijā. Es saprotu, protams, opozīcijas vēlmi, lai rietumi palīdz un iejaucas, bet es esmu šokēts. Es redzu, ka arī opozīcijas um, vadītājs kritizē NATO, ka viņi par maz bombardē. Un tas tikai skaidri šobrīd parāda, ka NATO starptautiskā sabiedrība tiek ievilkta karā jaunajā padziļinātajā un paildzinātajā konfliktā. Es tomēr aicinātu būt tādiem, tādiem Eh, piesardzīgākiem, notiek konkrētākus, spēcīgākus ierobežojumus militārai intervencei, kas būtu juridiski ierobežoti, kurams ir arī ANO sankcijas, ANO mandāts, kas skaidri ir noteikuši arī šos uh, robežas, un tāpēc man šobrīd Lībija nopietni satrauc. Es uzskatu, ka rietumu vadītāju aliansēji Mēs redzam, ka tā ar vien kļūst tāda militārāka, un eh, tas tā parasti notiek. Realtāte ir tāda, ka šī intervencija bija vērsta uz uh, eh, cilvēdzītāju aizsardzību, nevis konkrētu uh, varas jautājumu atrisināšanu. Lai mums patīk vai nepatīk, bet tāds tas nav mandāts. Un lai cik sāpīgi tas būtu, un lai cik vēlēšanās būtu liela panākt, ka Dafī krīt, mums tomēr ir jāievēro starptautiskais tiesības. Savādāk mēs kaut galā visi esam zaudētāji. Par Jemenu. Es vēlētos, lai Eiropas Savienība un Eiropas parlaments spēcīgāk izteiktos un arī atbalstītu Persijas e, līča sadarbības valstis un uzspiestu lai prezidents Salih atkāpjas. Nav cits iespējas, kā vien Saliham ir jāatkāpjas. Jemena sagrūs kā valsts, ja viņš paliks kā valsts vadītājs. Eiropas parlamentam ļoti precīzi tas ir jāpasaka, un jāpasaka vēlreiz, ka tieši Jemenas iedzīvotājiem pašiem ir tiesības noteikt savu valsti un savas lietas. Nu šķiet, ka mans laiks izticējis. Grazie, grazie davvero. E, forse la pres... Paldies, jā, jums, godātais profesor. Es nezinu, vai arī delegācija vadītāja vēlētos kaut ko teikt. Nu, droši vien, ka ne šobrīd. Nu, tad katrā ziņā jums paldies, ka ieradāties. Paldies jums tiešām, godātais profesor Kežes, kas mums dēļ ļoti tādu visaptverošu pārskatu par aktuālajām norisēm Arābijas pussalā. Daži no jūsu komentāriem, manuprāt, bija ļoti tiešām provokatīvi un ļoti tādi uh, vērīgi un precīzi. Savukārt mēs vispārēji tiksimies rītdien deviņos un turpināsim sēdi. Paldies!